Mesdames, Messieurs, euh, je vous propose de commencer nos travaux. Euh, je vous demande de faire silence toutes les personnes qui souhaitent. Euh, un mēs gribētu lūgt visus, kuri vēlas turpināt sarunas, darīt to ārpus zāles. Un paziņoju par atklāto starpparlamentāro konferenci un vēlētos pateikties Eh, prezidentam Van Rompējam, priekšsēdētājiem eh, Barrozu, vicepriekšsēdētājiem Džanī Pitela, kurš viņus uzņems Eiropas parlamenta priekšsēdētāju vārdā, un visiem parlamentu deputātiem no nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamenta kolēģiem, kuri eh, pieņēma uzaicinājumu piedalīties šajā starpparlamentu uh, konferencē. Pagājušā gada decembrī Eiropas parlaments izlēma piedāvāt, um, ja papildināt jauno e, procedūru, ko sauc par Eiropas semestri, ieviešot iespēju tikties starp visiem Nacionālo parlamentu deputātiem, visu komiteju pārstāvjiem, uz kuriem attiecas ekonomiskās, sociālās un budžeta politikas un konkrēti. Eiropas parlamentā tā ir ekonomikas monetāro lietu komiteja, Balza kundze, e, nodarbinātības komiteja, ko vada Beres kundze, un budžeta komiteja, kur vadu es, kas ir uzaicinājuši Nacionālo parlamentu atbilstošās komitejas piedalīties šajā sanāksmē, kas ir viedokļa apmaiņa un kas savā veidā ir iesākums procedūram, kas ir iestrādāta 13. pantā jaunajā budžeta līgumā, kas paredz, ka budžeta politika koordinācija, ekonomisko politiku koordinācija parakstīta eh, valstīm varētu notikt paralēli parlamentām debatēm. Krīze ir parādījusi to, ka mēs nevaram vairāk veidot izolētas budžeta politikas ik viens katrs savās mājās. Un parādījusi to, ka nevar panākt efektīvus un noturīgus politiskus nolīgumus. Samitā vai tas būtu Eiropadomē priekšsēdētāji, vai tas būtu Eirozonā, ja nepastāv eh, parlamentāra atbalsta un parlamentāra debašu. Un es zinu, it īpaši, ka gan eh, Eiropadomas priekšsēdētājs Van Rompējs un komisijas priekšsēdētājs eh, Barozu ir daudz strādājuši pie šī temata. Šajā pēcpusdienā mēs sāksim ar pilnsapulci, kurā izteiksies trīs institūciju pārstāvji. Pēc tam notiks jautājumu un atbilžu e, kārta. Eiropa parlamenta priekšsēdētājiem mūs ir jāatstāja pulksten 16. un viņš atbildēs pirmais uz jautājumiem, pēc tam pēcpusdienā. Otrajā daļā mēs sadalīsimies divās darba grupās, no kurām viena būs veltīta budžeta disciplīnai, otra veltīta drīzāk uh, atbalstam izaugsmēji, un mums būs eh, darba vakariņas šodien eh, parlamenta priekšsēdētāja Šulca vadībā, un mēs turpināsim eh, mūsu pilnsapulci rīt, lai skatītu, kā balstoties uz jauno līgumu mēs varētu ieviest un īstenot jaunos politiskos, juridiskos un darba instrumentus, lai atsāktu ekonomisko aktivitāti Eiropā un sagatavotos periodam pēc krīzes. Paldies vēlreiz! Un bez kavēšanās es dodu vārdu vicepriekšstādātājiem Pitēlam, kurš pārstāv parlamentu priekšstādātāju Šulcu. Grazie, prezidente Lamassur, do anch'io il benvenuto a tutti presenti a nome del presidente Schulz e anche a nome personale. Saluto il presidente del Consiglio europeo, signor Van Rompuy,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 Mums ir jādomā, kā garantēt pilnīgu demokrātisku leģitimitāti. Un, protams, mums ir jārod pareizās atbildes, pareizā reakcija uz krīzi. Eiropas pusgadam ir uh, jāparūpējas par to, lai mēs varētu iesaistīties patiesās politiskās diskusijās. Un, protams, mums arī ir eh, beidzot jāatjauno izaugsme Eiropas Savienībā. Mums ir uh, jāparūpējas par pietiekam ambicioziem mērķiem un par to, kā tos sasniegt. Es gribēju vērsties pie Eiropas komisijas un lūgt parūpēties par to, lai nacionālo reformu plāni tiktu īstenoti, un tiem jātop īstenotiem tā, lai varētu uh, realizēt 2020. gada stratēģijas mērķus. Uh, Protams, Eiropas komisijai ir jānosauc vārdā tās valstis, kas uh, nav parūpējušās par iekšējā tirgus harmonizāciju. Mums ir nepieciešami atbilstīgi instrumenti, lai mēs varētu uh, būt līderi visā pasaulē, runājot piemēram par digitalizāciju un energotirgu. Mums ir nepieciešami jauni resursi un uh, jādomā arī par tās augtajām projektu obligācijām un finanšu transakciju nodokli. Van Rompēja kungs, uh, Barozo kungs, Lamasūra kungs, ja mēs visi kopīgi strādāsim, tad mēs varēsim parūpēties, lai Eirozona un visa ekonomiskā savienība neizjust lielāku spiedienu. Mums pēc iespējas ātrāk ir jāmaina savu darba kārtību, mums ir jābūt daudz apņēmīgākiem, ambiciozākiem un jāparūpējas par izaugsmi. Tā vēstule, ko parakstīja 12 valstu un valdību vadītāji Rompēja kungs, un šī vēstule tika adresēta jums, eh, tas lej jaunu gaismu uz visiem šiem noteikumiem. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Un visiem dalībniekiem es norādu, ka, ja tie vēlas uzdot jautājumus eh, priekšsēdētājiem vai runātājiem, tad tas ir jādara rakstveidā. Uz jūsu galdiem ir atrodami formulāri, atsevišķi no jums jau ir pieteikušies. Tas ir paredzēts, lai mēs varētu organizēt diskusiju, un ikvienam es lūdzu nerunāt ilgāk par trim minūtēm, un tagad es dodu vārdu priekšsēdētājam Van Rompējam. Paldies, priekšsēdētāji, parlamentā vicepriekšsēdētāji, godājamie, Nacionālo parlamentu deputāti, godājamie Eiropas parlamenta deputāti. Ir liels prieks sacīt dažus vārdus e, šajā nozīmīgajā pasākumā. Jūs esat sapulcējušies šodien un rīt, un šis notikums pats par sevi apliecina laika izmaiņas. Tas palā, parāda to, cik e, lielā mērā pieauga Eiropas un nacionālo politiku sadarbība. Agrākos e, laikos, mazliet pārspīlējot, Eiropas kopiena dzīvoja uz vienas planētas un nacionālās eh, planētas uz sešām, deviņām, divpadsmit, pēc tam piecpadsmit eh, citām planētām. Eh, tas ir aizritējis laiks. Suverēnā parādu krīze ļoti sarežģīta. Apliecina to faktu, kā Eiropas Savienība tiesam mēs šeit un tagad, ik viena ikdienas dzīvē. Eiropa nav liela abstrakta nāko, eh, ideja nākotnē, bet tā ir mūsu ikdienas dzīve. Un eh, mūsu savstarpējā atkarība un līdzatbildība ir skaidrāk nekā jebkad. Valdība un institūcija atbildība pārvarēt krīzi, kā arī Nacionālo parlamentu līdzatbildība. Eh, jau kopš Grieķijas krīzes sākuma Mums bija jāpieņem tādi lēmumi, kuru pie, pieņemšanā vajadzēja piedalīties nacionālo valstu vadītājiem. Tāpat arī nacionālajie parlamenti ir aizvien vairāk iesaistīti Eirozonas ikdienas dzīvē. Un runājot par sarunām sakarā ar visnesenāko Grieķijas paketi, nacionālo eh, nodokļu maksātāju līdzekļi ir uz spēles. Ņemot vērā relatīvi ierobežoto Eiropas Savienības budžetu, tas bija vienīgais iespējamais instruments. Un Eiropas Savienības institūcija šeit bija ar izšķirīgo lomu. Eiropas parlaments eh, paturēja izlēmīgi savu eh, līniju sešpakas sakarā. Eh, tas nozīmē, ka šeit nav spēle ar nulles rezultātu viena parlamenta lēmuma, vai tas būtu Slovākijā, Vācijā vai Īrijā vai Portugālē. E, tiek, e, tiem tiek sakots visā Eiropā. Varbūt neformāli runājot, bet vismaz tīri politiski runājot, visi nacionālajie parlamenti ir savā veidā kļuvuši par Eiropas Savienības institūcijām. Tā ir politiskā eh, starp eh, atkarība. Vienu lēmumu ietekmē visus pārējos. Fiskāla bezatbildība Eirozonai eh, var būt bīstama. Solidaritātes trūkums varētu radīt tādu pašu rezultātu. Parādnieku un kreditoru valstīm ir jāsadarbojas un kopumā ne Eirozonas valstu ekonomika arī ir atkarīga no Eirozonas mēs e, strādājam pie kopīgiem projektiem, it īpaši tie, kas ir Eirozonā, pat ja izvēle tiek izdarīta nacionālā līmenī. Un to mēs nedrīkstam aizmirst savās darbībās, lai negraut kopīgo labumu. E, atsevišķi varētu sacīt, ka nacionālie vadītāji ir rīkojušies Eiropas interesēs notikumu uh, iespaidā un nevis eh, pēc iekšējas pārliecības. Savukārt notikumu eh, spiediens varētu būt ļoti efektīvs. Idejas var virzīt cilvēkus un atsevišķi eh, nopietni fakti kalpo kā mācības. Un tad, kad Eiropas vadītājs saskars ar līdz atbaldi, atbildību, tad ir jādomā par diviem iemesliem. Pirmkārt, kā jau es sacīju, Eh, uz eh, spēles ir liela nauda. Valsts parāda krīze tāpat kā banku krīze 2008. gadā pieprasa nodokļu maksātāju naudu, lai gan arī tā tiek uh, tā pastāv aizdevumu garantija veidā. Ņemot vērā to, ka centrālais budžets ir e, samērā neliels, aptuveni 1% no IKP, e, Eiropas Savienības institūcijas nevar rīkoties tikai pašas pēc savu prātu, un tāpēc dalību valstīm ir jāpiedalās, tas ir ļoti būtiski. Un 500 e, miljardu lielas summas vai vairāk nekā 5% no e, Eirozonas IKP šādi Eh, lēmumi var pieņemt, tikt pieņemti tikai visaugstākajā eh, politiskajā līmenī. Ļoti daudz premjerministri gribētu, lai tas paliktu viņu finanšu ministru eh, rokās, bet nepieciešamība pēc nacionālajiem līdzekļiem ir fakts. Otrkārt, krīzes laikos mēs sasniedzam E, institūciju e, robežas. Tad, kad mēs nonākam citā teritorijā, ir jānosaka e, jauni spēles noteikumi. Eiropadome, kurā sapulcēs 27 valstu um, vadītāji, Eiropadomas priekšsēdētājs un Eiropas komisijas priekšsēdētājs, ir labā pozīcijā, lai um, pieņemtu lēmumus. Tomēr ne visi ir apmierināti ar šādi, šādu situāciju. Atsevišķi politiskie spēlētāji uzskata, ka jāatsaka, e, e, ir atsacīšanās no tradicionālās kopienas metodas. Es gribētu šeit niansētāku pieeju. Pēdējo divu gadu gaitā mēs esam strādājuši, lai Eiropas institūcijas varētu e, risināt šo jauno savstarpējo atkarību. Un pat, ja mums daž, daļai bija jāizmanto starpvaldību ceļš, tad mūsu paveiktais darbs paradoxāli e, e, noveda pie centrāla, spēcīgākām un centrālākām institūcijām. Daži piemēri. E, komisija ir guvusi spēcīgāku uzraudzības varu. Tāpat Eiropas Savienības tiesa ir ar, ar savu varu. Eiropas parlaments lemj par budžeta un makroekonomisku uzraudzību tā saucamo e, sešpaku, kas ir kā mugurkauls. Un visās šajās institūcijās e, galvenais e, uzdevums un darba grupas galvenais mērķis bija ekonomiskā pārvaldība, eiro plus pakete, fiskālais līgums. Un es cieši sadarbojos ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju, lai varētu Eh, rezultātus iekļaut ierastajā Eiropas Savienības ietvarā. Tad, kad mēs runājam par budžeta politikām, ik viens atzīst to, ka eh, tās atbilst visu interesēm, jeb kopīgajām interesēm. Mēs strādājam likumdošanas ietvaros, un darba dalīšana šajā jomā ir sadalīta. Eh, dalībvalstis nosaka griestus parādiem un deficītam kopā, Eiropas un lemj individuāli par to, kā naudu tērēt. Un šajā darba sadalīšanā nacionālajie parlamenti eh, patur savu budžetāro suverenitāti vismaz tik tālu, cik tālu nacionālās politikas neapdraud eh, visu finanšu stabilitāti. Eh, valstis ar mm, īpaši lielu deficītu slēgs līgumu ar komisiju, lai samazinātu deficītu zem 3% sliekšņa. Tomēr ir atsevišķos eh, politiķos vērojams nemieris par Eiropas Savienības jaunajiem uzdevumiem. Un neseni panāku eh, notikumi rāda to, ka ik viena nacionālā politiskā eh, dzīve var ieņemt Eiropas dimensiju. Ik viens nacionālais deputāts tāpēc viņš um, ir, viņam ir jārunā ar gan ar citiem deputātiem Strāsbūrā, gan savos parlamentos Bundestāga loceklis var tikai iegūt sarunājoties ar Itālijas vai Slovenijas kolēģiem un otrādi. Jaunais fiskālais līgums ievieš. Kā jau priekšsēdētājs tikko sacīja, budžeta komiteju tikšanos Eh, starp Nacionālajām budžeta komitejām Eiropas parlamentā. Un pat, ja šajā fórumā netiek pieņemta lēmuma, tomēr tas ir ļoti nozīmīgs fórums viedokļu apmaiņai un acu atvēršanai. Mans viedoklis ir tāds, ka tas ir ikviena interesēs. Eh, Taiskaitā Eiropas parlamenta interesēs, lai šis fórums darbotos labi. Un skatoties no malas, man dažkārt ir tāds iespējas, ka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti dzīvo atšķirīgās pasaulēs vieni, vienmēr uh, veicina un aicina uz lielāku integrāciju, otrs otr, koncentrējas uz vietējiem jautājumiem, un tāpēc ir ļoti nozīmīgi saprast vienam otra perspektīvu. Uh, šogad tā ir otrā reize, kad darbojas Eiropas semestris, bet tomēr jau kopš pagājušā gada ir uh, bijis daudz notikumu. Šoreiz jau 21. novembrī caur nacionālo um, programmām eh, sāka tikt veidoti pasākumi, un šī procesa gaitā ir izstrādāti mūsu rūki, rīki, it īpaši pateicoties tā saucamā sešpakas eh, stāšanai spēkā, un gribu pasvītrot, ka tas neatiecas uh, vienlīdzīgi uz ārpus Eirozonas valstīm, kur netiek piemērots jaunas sankcijas. Kā jūs zināt, komisija šobrīd uzrauga budžeta ciklus Eirozonas dalību valstīm, kam ir pārliecīga budžeta procedūra, deficīta procedūra, sniedzot atzinums par budžeta projektiem, atļaujot, dodot iespēju nacionālajiem parlamentiem uzlabot dialogu ar valdībām. Un Eiropas semestri ietvaros komisija izvērtē makroekonomiskās politikas ārpus fiskāliem jautājumiem. Piemēram, nesen tika izlēmts sagatavot papildu ziņojumus par 12 valstīm, ieskaitot tās valstis, eh, kam ir pārpalikums maksājuma bilancē, kā eh, Zviedrija un Dānija. Padomu var sagatavot ieteikumus dalībvalstīm, koriģēt līdzsvaru trūkumus, un, ja tas eh, netiek izdarīts, tad var sakot sankcijas. Vēlreiz gribu sacīt, ka šis jaunais sadarbības veids atspoguļo Eiropas jauno politisko realitāti pēc krīzes apziņa par to, ka tas, kas notiek vienā valstī, ietekmē kaimiņus, it īpaši eirozonas ietvaros. Un tas var skart gan budžeta deficītu, gan arī ekonomiskās reformas, piemēram, darba tirgu, kā arī jomās, kas var būt ar lielāku ietekmi uz Eiropas Savienību. Ja notur konsultācijas ar komisiju un dalībvalstīm, pirms ikvienas lielākas eh, eh, fiskālas reformas, lai varētu eh, izvērtēt, kā tas ietekmēs Eirozonu kopumā. Un šo savstarpējo atkarību es varu uh, rezumēt kā viens par visiem, visi par vienu. Parlamentu atbildība ir pielāgoties jaunai situācijai. Dažkārt cilvēki saka, ka mēs pieņemam lēmumus aizslēgtām durvīm. Es nedomāju, ka ik, jebkurā valdība vai direktoru padomu pieņemtu uh, izšķirīgus lēmumus e, televīzijas kameru priekšā, bet mēs pieņemam lēmumus pēc tam, kad esam ļoti rūpīgi izklausījuši visus viedokļus. Eiropadomas tikšanās reizēs. Uh, ir pārstāvētas visas valstis. Mēs uzklausām ne tikai Eiropas parlamenta eh, priekšsēdētāju katras sanāksmes sākumā, eh, parlamentu, kuram atskaitās tiešā veidā viens no mūsu vadītājiem Barozu, bet ik viens valsts vadītājs atsaucas uz savu parlamentu viedokli. Un šajā sakarā, dārgie kolēģi, man dažkārt ir tāds iespējas, ka esmu vienīgais eh, sēžu zālē, E, aiz kura muguras nav parlamenta. Kā ilgadīgs politiķis, kā ilgadīgs Nacionālā parlamenta deputāts, e, es izjūtu šo trūkumu. Ir balsotāji, bet e, tie ir tikai 27, 27 vēlētāji, kas visi paši ir demokrātiski vēlēti. Godājami Eiropas parlamenta deputāti. 60 integrācijas gadi apliecina ka Eiropas Savienība tiek veidota aizvien vairāk salodēj, saliedējot eh, valstis. Un šie, šajā krīzē mēs esam sasnieguši jaunu sadarbības līmeni. Aptuveni tā kā Eiropas iekšējo lietu jautājumus. Un tāpēc ir tik svarīgi, lai notiktu dialogi tādi, kā tie ir iecerēti šodien. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka pēc šīs tikšanās jūs varbūt jutīsieties mazāk eh, frustrācijā, jūs apzināsieties, ka šis parlaments atbalsta jūs. Un tagad es dodu vārdu Eiropas komisijas priekšsēdētājam eh, eh, Jose Barrozu. Ah. Priekšsēdētāja kungs, padoms priekšsēdētāji, komiteja priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Man patiešām ir gandarījums piedalīties eh, starp parlamentārās tikšanās eh, atklāšanā. Es eh, ļoti sirsnīgi mm, jūs sveicu šeit un es augstu vērtēju Eiropas parlamenta iniciatīvu uh, veidojot, organizējot šādu sanāksmi, ļoti jauki, ka mēs varam tikties ar dalību valstu parlamentāriešiem, jo viņi ir tie, kas īsteno reformas dalību valstīs, tādā veidā spēlējot ļoti nozīmīgu lomu visā procesā. Es domāju, ka šāda tikšanās pierāda to, kā Eiropas Savienība var darboties, un, protams, mums ir jāspēcina Eiropas demokrātija veicinot eh, un izkopjot eh, attiecības starp eh, dalību valstīm un Eiropas Savienību un izkopjot dažādus demokrātiskos strāvojumus. Protams, mums ir jāparūpējas par ekonomikas krīzes slikto seku apstādināšanu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī krīze inficē vairāk un vairāk valstu. Mums ir jāparūpējas par ilgspējīgu izaugsmi. Uh, Es domāju, ka patiešām ir izšķirīgi svarīgi pierādīt mūsu demokrātisko leģitimitāti. Šodien es gribētu pieskarties tieši jā, eh, trim jautājumiem. Pirmām kārtām jārunā par to, cik nozīmīgs ir Eiropas pusgads, lai varētu rēģēt uz finanšu un ekonomisko krīzi. Otrām kārtām, kā Eiropas pusgads var palīdzēt izvairīties no turpmākām krīzēm. Un visu beidzot, es gribētu minēt dažus konkrētus pasākumus, kas varētu palīdzēt šo procesu padarīt stabilāku, parūpējoties gan par ekonomiku, ekonomisko izaugsmi, gan par demokrātijas saglabāšanu. Pirmām kārtām Eiropas pusgada galvenais mērķis ir uzlabot koordinācijas starp dalību valstīm budžetāro un politisko procesu kontekstā. Protams, izskaužot dažādas nesaskaņotības un arī balans trūkumu. Van Rompēja kungs ļoti labi to jau izskaidroja, tādēļ man pie tā pārāk ilgi nebūs jākavējas. Gribēju tikai pateikt, ka otrais pusgads sākās jau pagājušā gada novembrī. Mēs veicām arī ikgada izaugsmu izaugsmas pārskatu šogad, 2012. gadā, izstrādājot piecas prioritātes, eh, proti uzlabot konkurenci un izaugsmi, cīnoties pret eh, bezdarbu un uzlabojot Eiropas Savienības konkurētspēju. Un finanses, eh, finanšu, kā arī nodarbinātības lietu ministri visās dalībvalstīs šādu pieeju atbalstīja. Šonadēļ tiksies valstu un valdību vadītāji kārtējā samitā Briselē. Es tur piedalīšos, tur piedalīsies, protams, arī Eiropas Savienības pašreizējā prezidējošā valsts. Tur mēs runāsim par galvenajiem izaicinājumiem un par to, kā pret tiem cīnīties. Tas uzsāks nākamo Eiropas pusgada kārtu un dalību valsts varēs prezentēt savus reformu programmas. Es negribēju pārāk eh, ilgi kavēties pie eh, Eiropas pusgada, bet gribēju tikai pateikt sekojošo. Eh, tas ir mācību process, tas ir pieredzes iegūšanas process, kopīgi meklējot risinājums tām problēmām, ar ko cīnāmies tieši šobrīd. Nu, daži piemēri, kāda risinājuma ir man prātā, kad par to runāju. Piemēram, konkrētas vadlīnijas, ko izstrādā padome un komisija, jo mēs, protams, dalībvalstīs piedzīvojam līdzīgi rakstura problēmu problēmas. Tādēļ ir jāpadomā arī par efektīviem risinājumiem. Mums ir bijušas tikšanās ar uh, dalību valstīm, uh, runājot par konkrētiem ieteikumiem, ko tās varētu izpildīt, lai mērtiecīgāk cīnītos pret krīzi. Arī komisijas darba grupas devās uz astoņām dalību valstīm, kas cīnās ar vissmagākajām problēmām, tajā skaitā arī ar jauniešu bezdarbu un šīs darba grupas mēģināja noskaidrot, kā varētu labāk apgūt sociālo fondu līdzekļus, lai palīdzētu tieši jauniešiem atrast darbu. Mēs veicām ekonomisko novērošanu un vēlamies veidot reālu dialogu par ekonomisko politiku, lai varētu saprast, kā pēc iespējas ātrāk nokļūt uz ilgspējīgas izaugsmas sliedēm. Protams, mums ir jāatminas arī 2020. gada stratēģija, un Eiropas pusgads ir nepieciešamais instruments, ar kura palīdzību mēs varēsim atjaunot zudušo uzticību. Protams, bez uzticības nebūs izaugsmes, un bez izaugsmes nebūs krīzes risinājuma. Un es gribēju vairāk pakavēties tieši pie ilgspējīgas izaugsmas tēmata. Es domāju, ka jūs visi kā politiskie līderi apzināties, ka ir nepieciešams samazināt tās traģiskās sociālās sekas, ko izraisījušas daudzas sāpīgās reformas, kas tiek īstenotas dalību valstīs. Un, protams, ir uh, jābūt eh, līdzsvaram starp vienā kā, svaru kausā liktajiem taupības pasākumiem un otrā svaru kausā likto sociālo drošību. Protams, mums ir jādomā arī par fiskālo konsolidāciju. Tas ir process, kas nenorisināsies pats no sevis un jāparūpējas, lai Eiropas Savienības pilsoņi apzinātos, kādi mērķi ir pamatā šiem pasākumiem, reformām, lai viņi varētu saprast, kādēļ šie upuri tiek nesti un nevarētu tā, ka vienam tiek uzkrauts ārkārtīgi daudz un otram nekas ir jāparūpējas, lai sloks ir sadalīts patiešām vienlīdzīgi, pasargājot visvārīgākās sabiedrības grupas. Tālāk, mans otrais punkts. Uh, Kā mēs varētu uh, palīdzēt izvairīties no krīzes nākotnē? Protams, ka visiem ir jāgūst nopietnu mācību no šīs krīzes. Mūsu tautsaimniecības ekonomikas ir nesaraujami saistītas, runājot gan par ES dalību valstīm, gan par globālo kontekstu. Tas, kas notiek vienā dalību valstī, drīz vien var skart arī citu valsti, un visa pasaule atvērtām acīm noraugās notikumos Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Tātad mēs esam uh, sasniegti savstarpēji atkarīgi un savstarpēji saistīti. Mums ir jāpilnveido vietējais tirgus, un īstenībā tas ir liels ieguvums, kā arī izaugsmas potenciāls. Un bez vienota tirgus īstenībā krīze būtu bijusi daudz nopietnāka. Protams, vienotais tirgus ir nesis daudz ieguvumu, bet tas mums arī uzliek konkrētu atbildību uz pleciem. Mums ir jāparūpējas par sistēmas. Uh, struktūru uzlabošanu, lai izvairītos no negatīvo sēku tālākas izplatīšanās. Es gribēju pateikt, ka lēmumi, kas attiecas uz budžetu, ir dalību valstu parlamentu pārziņā. Protams, tas ir nepārprotam runājot gan par demokrātisko leģitimitāti, gan par varas sadalījumu. Kāds ir eh, Eiropas pusgada mērķis? Ir jāizveido platforma, uz kuras balstoties mēs pēc iespējas ātrāk varēsim identificēt draudošos riskus, saulaicīgi apmainoties ar nepieciešamo informāciju. Tad, kad mēs apmaināmies ar informāciju Eiropas līmenī, mēs zināmā mērā arī palīdzām dalību valstīm pieņemt prātīgākus lēmumus politikā. Protams, ir jācīnās pret līdzsvara trūkumu un uh, nevēlamiem blakus efektiem. Protams, ir daudz uh, jūtīgu jautājumu, un ne visas dalība valstis grib savus plānus pakļaut simtprocentīgai ES institūciju kontrolē. Bet mums tas ir jādara un jāparūpējas arī par e, uh, līdzsvaru radīšanu tirgū. Lūdzu, būsim mm, saliedēti un mēģināsim šo tauku visi vilkt vienā virzienā. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas pusgads ir ārkārtīgi vērtīgs instruments, lai varētu atjaunot viet, vienotā tirgus potenciālu un atjaunot izaugsmu Eiropā. Trešām kārtām, ja pateicoties Eiropas pusgadam mēs varēsim sasniegt šos mērķus, mums ir jāparūpējas par pareizu pieeju visam procesam. Īstenībā Eiropas pusgads var vainagoties ar panākumiem, ja panākumu kaldināšanā līdzvērtīgi piedalīsies visi iesaistītie un visi partneri. Es augstu vērtēju tos ziņojumus, kas tika aplūkoti Eiropas parlamentā šī gada februāra plenāra sesijā un bija veltīti Eiropas. Eiropas pusgadam. Komisija apzinās, ka ir nepieciešams uh, ieguldīt vēl daudz darba. Mēs arī izdevām igadējo izaugsmas pārskatu pagājušā gadā un noteikti tā ir vērtīga lasām viela. Protams, uh, daudz ko ir iespējams uzlabot, īstenojot struktūrālus pasākumus, kas ir uh, vitāli svarīgi, lai varētu atjaunot Eiropas konkurētspēju. Protams, dalību valstis ir darījušas ļoti daudz, un tās joprojām turpina īstenot vairākas reformas, bet tajā pašā laikā man bažas rada tas, ka konkrētās jomās progress ir pārāk gauss. Mēs runājam par fiskālo konsolidāciju. Ļoti daudzas reformas tiek īstenotas pārāk lēni. Ir jārunā par eh, nodokļu reformu, pensiju reformām, darba tirgus eh, reformām un par eh, daudzu būtisku tautsaimniecības sektoru harmonizāciju, bet ir jāsaka, ka katra valsts ir atšķirīga un, protams, ne, visa, ne uz visām attieksies identiski ieteikumi. Protams, ir jāatjauno konkurenci un eh, izaugsmi. Es domāju, ka jūs esat pietiekami ambiciozi un es ceru, ka mūsu labā sadarbība turpināsies. Es tāpat domāju, ka jūs. Uh, runāsiet skaidru valodu ar saviem vēlot, vēlētājiem, runājot par to, ka ir nepieciešama saliedēta Eiropa un ka šajā globalizētajā pasaulē mūsu konkurētspēja ir vitāli svarīga, lai varētu gūt panākumus un lai varētu parūpēties par 2020. gada stratēģijas mērķu realizāciju. Un, protams, mums ir jāiesaist šajā darbā nevien dalībvalstu parlamentārieši, bet arī sociālai partneri. Ir vēl palicis šeit tāds neapstrādāts lauciņš un mēs gribam, lai visi darbu veiktu saliedēti, lai nebūtu uh, tādas lielas atšķirības no tā, kas notiek, piemēram, Briselē, kad valstu un valdību vadītāji šeit ierodas un runā vienu valodu, un pēc tam mājās runā pavisam citu valodu. Mums ir jāturpina šīs debates, un ir jāpadomā, kā mēs labāk varētu sadarboties, kāpjot pāri barjerām un izmantojot visas Eiropas integrācijas ieguvumus, veidojot ilgspējīgu izaugsmi. Runājot par investīciju piesaist, nākamajā Eiropa padomē noteikti šis jautājums būs darba kārtībā. Mēs runāsim par projektu obligācijām. Tika izstrādāti vairāki priekšlikumi, kas attiecas uz daudz, vēl, daudzgadu finanšu schēmu. Mēs gribam labāk izprast, kā izmantot uh, Eiropas investīciju banku līdzekļus, kā labāk izmantot pieejamo fondu līdzekļus, lai varētu radīt izaugsmi, jo ir ārkārtīgi daudz vēl neizsmelti iespēju, piemēram, digitālajā jomā un arī energosektorā. sektorā Mēs vēlamies piesaistīt pietiekam daudz investīciju Eiropas līmenī un gribam pēc iespējas uh, veiksmīgāk mazināt negatīvās krīzes sekas. Dāmas un kungi, noslēgumā gribēju teikt sekojošo. Eiropas pusgads piedāvā uh, apvienot eh, ārkārtīgi daudz potenciālu, kas pastāv Eiropas Savienībā, izmantojot uh, tās priekšrocības, kas mums pienākas. Es uzskatu, ka Eiropas pusgads piedāvā pietiekami labu uh, Eh, kombināciju. Mēs varam kombinēt to, kas notiek Eiropas līmenī ar eh, pūliņiem, kas veikti dalību valstu līmenī, tā garantējot eh, izaugsmu un veiksmi ilgā termiņā. Apkopojot instrumentus, rīkus, zināšanas un pieredzi, mēs varam patiešām gūt panākumus un izveidot Eiropas tautsaimniecību par spēcīgu tautsaimniecību. Mums instrumenti ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, spēcinot Eiropas dimensiju, runājot par to, kādu pievienoto vērtību Eiropas Savienība var sniegt eh, šajā sadarbībā. Mums ir jābūt ārkārtīgi ambicioziem, spēcinot demokrātiskās struktūras un leģitimitāti. Es domāju, šodien mēs noteikti varam spērt lielu soli šajā virzienā, novēlu jums auglīgu darba cēlienu un ar nepacietību gaidīšu diskusijas. Paldies par uzmanību! Merci beaucoup. Paldies, eh, komisijas priekšsēdētāji. Un tagad mēs pāriesim pie debatēm kā, tā kā eh, Van Rompīkungs mūs atstās pēc dažām minūtēm, es gribētu sākt ar pirmo trīs jautājumu kārtus, kurus, uz kuriem varēs atbildēt Eiropadomas priekšsēdētājs Van Rompējs. Jautājumi ir samērā daudz, pēc tam mēs pāriesim pie pārējiem. Es lūdzu ikvienu neizteikties ilgāk par divām, trim minūtēm. Ja jūs vēlaties tiešām, lai debates notiktu. Pirmais izteiksies Francijas eh, finanšu komisijas priekšsēdētājs Marīni. Paldies, priekšsēdētāji! Dargie kolēģi! Šī sanāksme iespējams iesāk 13, nākotnes līguma 13. panta piemērošanu. Varbūt mūs varētu informēt, kāds jums ir redzējums e, šīm periodiskajām sanāksmēm. E, vienkārši informatīvas e, sanāksme, ierakstu telpa, kontaktu vieta tehniskākā izpratnē, iespēja veidot darba grupas, padziļināt eh, skatāmo problēmu lūku. Es domāju, ka mēs eh, visi vēlamies sagaidīt šādus precizējumus no jums. Bez tam, runājot par metodēm, jēdzieniem un koncepcijām, kas tiek izmantotas Eiropas semestrim, mēs visi parlamentos novērojam to, ka šīs koncepcijas kļūst aizvien sarežģītākas. Un aicina uz aizviena dziļāku makroekonomisku analīzi, un tas tīri saprotami e, mums e, e, liks veidot valsti iekšienē atkarīgs budžeta komitejas. Bet kāpēc mēs nevaram Eiropas Savienības iekšienē veidot šāda veida pieeju? Divi piemēri tagad no manas puses. Pirmkārt, par struktūrālo bilanci. Ka, uh, E, kas palīdzētu novērtēt ekonomisko ciklu un kas e, pieprasa korekcijas. Vai mēs nebūtu labākā situācijā? Vai mēs e, vairāk nepiešķirtu taisnīgumu iespaidu tad, ja skaitļi uh, netiktu izveidoti tikai no vienas komitejas puses, bet ja būtu neitrāla ārējā ekspertīze. Un pēdējais aspekts, tad, kad es lasu tīri ilustratīvi 14. februāra komisijas ziņojumu ar, vi, par apziņošanas mehānismu. Kā citi novērotāji, es konstatēju, ka runājot par esošo pārpalikumu, Fakts, ka tiek noteikta robeža uz sešiem punktiem no IKP, ir īpaši piemērota, jo mūsu lieliskais partners Vācija ir e, ar pārpalikumu 5,9%. Protams, šis jautājums ir mazliet ironisks, atvainojiet, taču E, tas vedina uz taisnīgu meklējumiem un e, pēc, uz nepieciešamības veidot neitrālas atsauces un tādas ekspertīzes, uz kurām varētu paļauties gan vieni, gan otri, bez jebkādiem uztraukumiem un kā uh, uz kaut ko pašu par sevi saprotam. Paldies, Marīnī kungs, esmu pārliecināts, ka mūsu abi uh, priekšsēdētāji uh, atbildēs uz šo jautājumu. Un tagad dodu vārdu Mirilē Berkensai, kas pārstāv Finanšu un budžeta komiteju Beļģijas parlamentā. Es uh, Esmu gandarīta par šo starpparlamentāro sanāksmi, kurā piedalās eh, Eiropadomas priekšstādātais Van Rompējs un komisijas priekšstādātais Barrozu, un arī ceru, ka mūsu sanāksmes rezultāti radīs atbalsi likumdošanā un nākotnes eh, komunikācijās un paziņojumus. Es gribētu vērst uzmanību tīpaši Van Rompējkungam, jo es domāju, ka viņš eh, sapratīs pamatojumu tam, ka Eiropas semestris saistās ar ekonomisko pārvaldību, sešpak ievirstājusies spēkā, divpaka tiek šobrīd apspriesta, un es gribētu vērst uzmanību uz paredzēto laika grafiku regulas priekšlikumā, eh, kas organizē budžeta plānu uzraudzību, jo eh, federālās valstīs tādās kā Beļģija šādi grafiki ir īpaši grūti ievērojami, jo ir jāiekārto tās korekcijas un sarunas, kas nepieciešams ar federālajām struktūrām. Tāpēc eh, mēs neesam bez tam arī vienīgie, ka varētu būt šāda problēma. Uz to es gribēju vērst jūsu uzmanību. Un eh, iepriekšējiem runātājiem attiecībā uz pirmo ziņojumu, kuru publicēja komisija 14. februārī par apziņošanas mehānismu, lai varētu identificēt makroekonomiskos riskus dalībvalstīs, vēlos atbalstīt šo runātāju, jo pretēji e, regulējums, kur balstās ziņojums, e, komisija e, balstās uz konkurētspējas izmaksu jēdzienu un nerunā par tādiem faktoriem kā izpēta attīstība vai enerģētiskais rēķins, kas ir aptuveni 400 miljārdu eiro gadā kas ir izšķirīgi uzņēmumu e, konkurētspējai un arī mājasemniecībām. Bez tam apsvērumu, kas ir saistīti ar bezdarbu un nodarbinātību, nav ņemt vērā šajā ziņojumā. Ir jāapzinās, ka um, bezdarba līmenis ir ļoti augsts un sociālā dimensija arī var būt viens no makroekonomiskā līdzsvara trūkuma avotiem. Tāpat arī nabadzības jautājums nav skārts. Un kā parlamentāriete E, paužu nožēlu, ka komisija e, neskata sīkāk tās valstis, kam ir e, pārpalikums budžete. Tāpat atsevišķas valstis, kas varētu būt atbildīgas par krīzi, ņemot vērā uh, algu eh, pārlieku moderēšanu. Un tāpat es gribētu paust tavas bažas attiecībā uz Eiropas semestra koncepcijas attīstību. Sākotnēji bija runa par to, ka, eh, tiktu, eh, ka notiktu igadēji izaugsmes pārskatīšana stratēģijas 2020 perspektīvā. Bet tagad mēs redzam, ka neraugoties uz sākotnējiem eh, nodomiem, iesaistīt atsevišķus nodomus Eiropas semestra ietvaros, mēs tiem neredzam vairs nekādu pēdu. Ir jānosaka vadlīnijas, rādītāji, eh, nacionālām rūpniecības politikām, bet par to vairs nav nekādas runas. Rūpniecība vispār neparādās šajā pēdējā izaugsmas pārskatā. Tāpat arī ir ceļu kartei efektīvai Eiropai. Resursu izmantošanā komisija ir gatavojusies eh, skatīt eh, šo ekonomisku ko resursu izmantošanu, bet atkal par to šeit nav runāts. Tāpat arī citas iniciatīvas, kā cīņa pret nabadzību, e, virziens uz izglītību. Šie jautājumi nav ņemt vērā, manuprāt, tāda attīstība vieš bažas. Mēs gribētu globālu pieju, kas ņem vērā attīstības jautājumus un neieslīkstot pārliecīgas staupības pasākumus, kas varētu kļūt par pilnīgu sterilu. E, paldies! E, Un pēdējais runātājs pirmajā jautājuma kārtā Salvadors Garīga no Eiropas parlamenta budžeta komiteja. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu eh, no citas perspektīvas palūkoties uz šo jautājumu. Pārstāv budžeta komiteju Eiropas parlamentā. Eiropas pusgada ideja attiecībā uz nacionālo budžetu iesniegšanu komisijai ir ļoti interesanta, mūsuprāt. Tomēr ir visai maz saiknes starp nacionāliem budžetiem un kopienas budžetu, kad abiem ir jābūt ļoti koordinētiem. Un arī jāapzinās, ka eh, Eh, notiek nacionālajie maksājumi Eiropas Savienības budžetā, kurus apstiprina nacionālajie parlamenti. Problēma ir tā, ka budžeta cikls eh, Eiropas parlamentam sākas eh, Eiropas Savienībā kopumā sākas martā, aprīlī, maijā. Un mēs beidzam novembrī ar samierināšanās procedūru. Ir grūti atrast labāku koordinācijas līdzekli starp 27 um, Eh, nacionāliem budžetiem un Eiropas Savienības budžetu kā Eiropas semestris. Un jāņem vērā tas, kā viens no galvenajiem kritērijiem, lai mēs noteiktu savus tēriņus, ir tas, kas ir ar Eiropas pievienoto vērtību. Un to vajadzētu atbalstīt budžeta komitejas deputātiem nacionālajos eh, parlamentos budžeta komisijās. Un tas, kas mums ir nepieciešams un ko mēs vēlamies darīt zināmu priekšsēdētam Barrozu un priekšsēdētam Barrompējam, ir tāds, ka semestrim ir jākalpo, lai atspoguļotu arī tās prioritātes un nepieciešamības, kas ir nacionālajos budžetos, un otrādi, lai mēs Eiropas Savienības budžetā varētu atspoguļot tās bažas eh, jūtīgos punktus, eh, kurus izjūt nacionālajie parlamenti. Merci, Paldies, dārgais kolēģi! Padomas priekšsēdētāja, lūdzu. Merci. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es rūpīgi uzklausīju jautājumus, bet man ir samērā viegls uzdevums, tāpēc, ka vai nu man ir jāatsaucas uz dialogu starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, vai arī es uzrunāju Eiropas komisiju. Un eh, man nevienmēr ir viegli uzdevumi, taču šajā gadījumā, un uzklausot pirmos trīs jautājumus, tomēr man ir atsevišķas piezīmes. Pirmkārt, 13. pāns jaunajā līgumā, eh, kuru jūs apspriedīsiet un ratificēt, eh, ratificēsit, šis 13. pants eh, atstāja pilnībā atvērtu to veidu, kā Nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments organizēs savas konsultācijas. Un tā tas ir iecerēts. Et eh, nav mūsu līmenim tiem, kuri sagatavo līguma tekstus, izteikties par to, e, kādā veidā notiks sadarbība. Bet tas fakts, ka tiek atzīta, ka šāda sadarbība ir ārkārtīgi noderīga. Un arī e, iemesls uzskatīja komisijas priekšsēdētājs un arī es, šī savstarpēja atkarība, tas fakts, ka ir pieminēta šī sadarbība, tas ir politisks fakts pats par sevi. Un E, jums savukārt ir jāveido vispiemērotākais veids, kā nodrošinot atšķirīgo parlamentāro institūciju vislabāko devumu. Tālāk otrā piezīme no manas puses par e, autonomiem aģentiem šo parametru sagatavošanā vai neatkarīgu novērtējumu. Protams, komisijas priekšsēdētājs arī izteiksies šajā sakarā. Komisija nestrādā pilnīgā tukšumā, tad, kad tā mm, nosaka, piemēram, strukturētu budžetu. Tad, klausoties, lasot un pētot, visus pētījumus, kas ir sagatavot šai, šī koncep, šīs koncepcijas sakarā, kas ir sarežģīts uzdevums, ka visbeidzot tiek sagatavots priekšlikums. Un, manuprāt, pateicoties caurskatāmībai un arī lai padarītu lietas izprotamākas un pieejamākas visiem, tiek izvēlēta uh, konkrēta metode un konkrēts skaits līdzeklis. Ja mēs atstājam lietas tādas, kādas tas ir, ja mēs šo koncepciju neskaidrojam, un ja mēs uzdodam šo uh, uzdevumu kādai institūcijai, pie šajā gadījumā komisija, tad mēs varam nonākt pie ne, eh, pilnīgi nederīga uzdevuma. Un komisija, mūsuprāt, ir neatkarīga instance, tā strādā ciešā sadarbībā ar Eh, daudziem pētniecības institūtiem nosaka eh, definīciju un strādā šo definīciju. Eh, Žerkens kundze par laika grafikiem runājot. Es ļoti labi zinu, ka Beļģija ir sarežģīta valsts, bet Beļģija nebūtu nav vienīgā. Ir arī citas federālās valstis Eiropas Savienībā. Tādas ir Vācija, Austrija, Beļģija, Spānija, zināmā mērā arī citas Un laika grafiks, protams, ir tīri globāls, bet, piemēram, šogad Eiropas komisija ļoti savlaicīgi sāka skatīt gada, igadējās izsauksmes pārskatu. Tā sāk gatavot novembrī e, to. Un tas e, atvieglo vai tas atvieglotu e, lietas. Es zinu, kā sevišķās valstīs valdības stājās amatā samērā vēl, tas ir cits jautājums. Taču Normālā ciklā, manuprāt, ka sākot ar novembri jau var organizēties, lai aprīlī būtu jau eh, programma vai reforma programma un stabilitātes eh, plāns, eh, pat ja šī struktūra valstī ir sarežģīta un federāla struktūra. Par konkurēt spēju Vienmēr ir ļoti delikāta izvēle par to, kurš tad ir pareizais strādītājs. Viena valsts, kuru jūs labi pazīstat, un, un kur jūs pazīstat arī labi, ir lik, tajā ir likums par konkrētu spēju, kas nosaka parametrus, un ne jau ne jau šie parametri nosaka to, ka procedūrā, kas jums tiek piedāvāta un uh, kādu pieņēma parlaments, tas nav vienīgais parametrs, un lai jums sniegtu piemēru. 13. februāra komisijas ziņojumā tiek runāts par konkurētspējas konkurētas problēmām, bet kas nekoncentrējas tikai uz atalgojumu. Es nenosaukšu konkrētas valstis, bet eh, viena nebūtu nevis mazākā valsts. Eh, tiek runāts par konkurētspējas zudumu, eh, kas rodas inovāciju trūkuma dēļ, lai nosaukt tikai vienu piemēru. Šis konkrēts spējas iedziens, protams, ir viens eh, rādītāju tabulā, kas koncentrējas uz kādu konkrētu eh, pasākumu un kas ir iekļauts arī Beļģijas likumdošanā, bet izvērtējot globāli eksporta sniegumu un citus rādītājs tiek ņemti vērā arī eh, kvalitatīvāki elementi un kas nav saistām tik tikai ar izmaksu konkurētspēju, bet arī ar ražošanas konkur eh, produktu konkurētspēju. Lūk, tās bija dažas piezīmes par uzdotajiem jautājumiem un par pēdējo jautājumu, kas eh, drīzāk attiecas uz eh, komisijas lauciņu. Nacionālie budžeti un Eiropas parlamenta budžets ir ļoti atšķirīgi. Komisijas priekšsēdētājs varētu to skaidrot vēl sīkāk nekā es. E, patiesībā Eiropas Savienības budžets ir e, lielā mērā investīcija budžets, protams. Finansējuma pusē ir visai liels devums no dalību valstīm. Atsevišķi uzskat, ka tas ir pārāk liels un tas ir jāgroza ar pašfiskalitāti, bet es runāju tagad par izdevumu sadaļu. It īpaši tas ir investīcija budžets. Nacionālie budžeti ir atšķirīga rakstura un e, vai daudzās valstīs pat 40-50% gadījumu tie sastāv no e, E, transfera vai patēriņa izdevumi, un tāpēc mēs nevaram salīdzināt abus šos, e, šos e, ne apjomus, ne tēriņus. Tāpat arī par apjomu, runā, apjomu runājot. Eiropas Savienības budžets ir 1% no IKP vidējais valsts izdevumu līmenis dalību valstīs. no katras dalībvalsts ir ap 50%. Lūdz, lūk, ļoti atšķirīgie svari, tīri kvantitatīvi runājot. starp Eiropas un nacionāliem budžetiem, bet kvalitatīvi runājot, Eiropas Savienības budžets ir ar pilnīgi atšķirīgu raksturu nekā nacionālajie budžeti. Tā tad ir uh, mazāk svarīgi e, koriģēt vienu e, kalendāru ar otru, jo šie pasākumi ir ar atšķirīgu raksturu. Lūk, tās ir dažas reakcijas uz uzdotajiem trim jautājumiem, bet es atkārtoju komisijas priekšsēdētājs ir labākā pozīcijā salīdzinājumā ar mani, ņemot vērā viņa kompetences, lai varētu atbildēt uz citiem elementiem saistībā ar šiem e, pirmajiem trim uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropadomas priekšsēdētāji, mēs tagad e, jūs varam atbrīvot, un mēs vēlamies pateikties jums par dalību un sniegtiem atbildēm. Un tagad es aicinu turpināt. Un eh, domāju, ka komisijas priekšsēdētājs Barozo varēs bloku atbildēt visiem. Ja jūs turpināsit eh, izteikties ļoti īsi, tad eh, jūs dosit iespēju izteikties lielākam dalībnieku skaitam. Un tagad es dodu vārdu Somijas finanšu komitejas eh, priekšsēdētājiem Finšu eh, Sī, atvainojiet, ja es nepareizi nosaucu jūsu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, kad um, eiro tika ieviests un tika parakstīts stabilitātes un izaugsmas pakts, ik viens zināja, ka ir ļoti nepieciešams panākt vienošanos, lai izglābtu eiro. Jo, ja to neizdosies panākt, tad mēs visi zinām, ka mēs nonāksim milzīgās grūtībās. Bet tas netika ievērots, un tāpēc mēs esam nonākuši valstu parādos, un tāpēc mēs par šo jautājumu runājam. Tas, ka mēs nesakojam e, stabilitātes un izaugsmas paktam, norāda uz to, ka mēs neie, neievērojam likumu varu e, Eiropas Savienībā. Tagad komisija nāk klājā ar dažādiem priekšlikumiem. Es, protams, uzskatu, ka tie ir labi priekšlikumi paši par sevi, bet tie ir ļoti sarežģīti, un es varu iedomāties, ka tad, kad um, tiks uzsāktas um, prāvas Eiropas Savienības tiesā, tas aizņem vairākus gadus, bet tirgi reaģē ļoti ātri, uh, katrā ziņā pāris stundu laikā vai var, varbūt vairāku dienu laikā. Es domāju, ka noteikumiem būtu jābūt vienkāršiem un efektīgiem. Un jautājums ir, vai tas būtu iespējams, jo daudzas valstis vēlas pievienoties Eirozonai. Ja trīs gadus pēc kārtas eh, tiek pārkāpts stabilitātes un izaugsmas pakts, tad ir jāpasaka, ka šīm valstīm jāiztais no eiro. Ik viena valsts zina, zinās, ka eh, tādā gadījumā pēc eh, trim gadiem šī situācija tiek um, attiecīgi atrisināt. Un tas nozīmēs, ka tās valsts, kas pievienojas eiro, zina, ka šajā eirozonā mēs sekojam noteikumiem. Paldies! Paldies par šo provokatīvo priekšlikumu. Bet mums ir jāpatur prātā, ja es nemaldos, ka no visām Eirozonas valstīm Somija ir vienīgā, kas ir izpildījusi visus labās pārvaldības noteikums no paša sākuma. Pat Somija kādu laiku nav ievērojusi dažus noteikumus, piebilst komisijas priekšsēdētājs. Turpinam ar Skandināvijas pārstāvjiem, bet uh, izējām ārpus eirozonas, dodot uh, vārdu Zviedrijas Riksdāga pārstāvēja Svensons kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos vispirms pateikties Eiropas parlamentam par to, ka tika organizēta šī ļoti nozīmīgā sanāksme, kas mums ļauj piedalīties šajās diskusijās. Es vēlētos runāt nedaudz par krīzi, um, kurā mēs šobrīd atrodamies. Tā ir valstu parādu krīze, bet patiesībā tā ir uzticēšanās krīze, un šī iemesla dēļ ir nepieciešams panākt to, lai mēs visi kopā atgūtu šo uzticību. Uzticība mūsu ekonomikai nacionālajā līmenī, bet arī Eiropas Savienības kontekstā, jo Eiropas ekonomika ir ļoti nozīmīga. Bet panākt šo uzticēšanos mums izdosies tikai tādā gadījumā, ja mēs īstenosim to, par ko esam vienojušies. Tā piemēram, eh, sešu pakotnes ietvaros un arī šu, mums ir šīs divas jaunās pakotnes. Mums ir jācenšas panākt stabilu ekonomiku, neatkarīgi no tā, vai esam Eirozonā vai neesam. Uh, Un tāpat ir nepieciešams panākt to, lai tas viss notiktu vienlaiks ievērojot dalībvalstu eh, suverenitāti un parlamentu suverenitāti. Tas, ko mēs vēlamies par visu vairāk, ir uh, panākt izaugsme Eiropā. Bet tas, kas man satrauc, ir tas, ka bieži vien ir dažādi pārstāvi, kas drīzāk runā par ekspansīvu ekonomisko politiku, kas um, vēl stimulēt šādā veidā ekonomiku, bet mums neizdosies to panākt, ja mūsu finanšu situācija nav sakārtota. Jo ja runa ir par brūci, tad vispirms ir jāaptur asiņošana, tikai pēc tam mēs varam darīt ko vairāk, un tas pats ir sakāms arī par situāciju Eiropā. Mums izdosies kaut ko panākt tikai visiem kopā, un izaugsmas ziņā mums ir jācenšas panākt to, lai mūsu tirgus darbotos, jo te ir mūsu potenciāls. Es domāju, ka tas mums neizmaksās īpaši dārgi, mums ir jācenšas stimulēt ekonomiku visiem kopā. Un uh, Mums ir jāsakārto ekonomika, lai mēs kopīgi varētu veicināt izaugsmu nākotnē. Un es vēlētos zināt, ko par to domā paneļa diskusijas dalībnieki. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Sērkas kungām. Nodarbinātības komitejas pārstāvim, Eiropas parlamenta pārstāvim. Lūdzu. Señor presidente, señor presidente de la comisión. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētājs, grib runāt par nodarbinātību un sociāliem jautājumiem Eiropas semestrī. Un arī eh, gribētu eh, vidēja un ilgatermiņa redzējumu, un es baidos, ka mēs vēl aizvien esam ļoti tālu no Eiropas pilsoņu gaidām. Diemžēl, ka ir aizgājis eh, Van Rompēkungs, jo es pirmkārt gribēju sacīt, ka padomes eh, struktūrās līdzsvars starp eh, nodarbinātību, sociāliem un fiskāliem jautājumiem, ekonomiskiem jautājumiem eh, ir visai nelīdzsvarots. Un es gribētu, lai pavasara Eiropadomē tiktu nolasīta 15. februāra parlamenta rezolūcija, lai varētu nodrošināt labāku šo līdzsvaru, ņemot vērā to, ka Ekonomikai ir jākalpo tam grūtībām, ar kurām saskaras Eiropas pilsoņi, ar, eh, ar ko saskaras eh, darbmeklētāji, ar ko saskaras jaunieši un par ko mēs esam mazrinājuši. Tāpēc es gribētu komisijas priekšsēdētāji eh, jautāt, vai mēs tiksim sadzirdēti šajā pavasara samitā, jo nodarbinātības drāma, izaugsmes drāma Eiropā vai tā tiks skatīta ar tādu pašu intensitāti kā citas parādības? kā budžeta samierināšanās, finanšu samierināšanās, finanšu sistēmas veselība privātajā ziņā un arī e, miljoniem Eiropas e, jauniešu problēmas, kas meklā darba vietu, e, to, kuri dzīvo nabadzībā vai kuri ir nabadzības apdraudēts. Tāpat arī gribētu sacīt, ka 15. februāra rezolūcijā ir aicināts neaizmirst un neizraist, neizlaist no redzes loka stratēģija Eiropa 2020, un mēs nedrīkstam aprobežoties ar īsu termiņu. Tad, kad e- Eiropai ir jādomā par ilgu termiņu, lai mēs varam izveidot darba vietas, kas ir paredzētas, izcelības iegūšana, ne jebkāda veida izglītība, ne jebkāda veida uh, nodarbinātība, bet tādu, ko pieprasa no visiem stratēģija 2020. Paldies! Merci beaucoup, cher kolēģi. Paldies, kolēģi! un dod vārdu e, Viljamam Kašam, kurš pārstāv, e, pārstāv palātas uzraudzības e, padomi. Paldies! Es domāju, man ir e, brīvi jāsaka savas domas, ņemot vērā to, cik nozīmīgi ir šī sanāksme, un izteikšos kodolīgi uzklausīja gan Van Rompē kungu, gan Barozo kungu, un viņi šeit runāja par demokrātiju. Un tāpat izskanēja vārds demokrātiskā leģimitāte. Bet man jāatzīst, ka apvienotās karalists parlamentā mēs par to esam patiešām nobažījušies. 25 noslēgtais līgums uh, īstenībā pārkāpja Eiropas Savienības likumdošanu. Mēs par to jau apspriedāmies pārstāv palātā, un tas ir ārkārtīgi nopietns jautājums. Un klausoties tajā, ko teica uh, Van Rompēja kungs, ka dalībvalsts parlamenti ciešāk sadarbosies ar ES institūcijām, Bet īstenībā mēs runājam par cilvēkiem, kas ir ievēlēti dalībvalstu parlamentos un pieņem lēmumu saskaņā ar dalībvalstu likumdošanu. Jūs nevarat visu laiku atkārtot šo mantru vairāk un vairāk Eiropas, kā, eh, it kā tā būtu tāda lūkšana. Ja tajā pašā laikā ir skaidri redzams, ņemot vērā krīzes apmērus tieši šobrīd, ka galvenās problēmas ir saistīts ar demokrātiskās leģitimitātes trūkumu un arī ar cieņas trūkumu pret Nacionālo parlamentu pieņemtajiem lēmumiem. Un vēl es gribēju noslēgumā pateikt, ka nacionālās identitātes jautājums un politisko lēmumu pieņemšana dalību valstīs nav kaut kas galīgi abstrakts. Mēs runājam par praktisku ikdienišķu brīvību, par to brīvību, kas pienākas vēlētājiem lēmt pašiem, kādu valdību viņi vēlas. Un runājot par vairāk un vairāk Eiropas, uh, tad, kad problēmas cēlons, nu varbūt jūs tam ticēsiet vai neticēsiet, es gribu pateikt, ka mans tēvs tika nogalināts pēdējā karā, viņš cīnījās par brīvību. Bet kam tad mēs ticām? Mēs ticam tādai brīvībai, kuru bauda indivīds, kas vēlēšanās pauž savu viedokli. Mēs te nerunājam par fedeoloģiju, mēs runājam par kaut ko tādu, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīves. Un šķiet, ka neviens nav gatavs atzīt to, ka problēmas cēlons ir tāds, ka līgumi pieprasa uh, atkal uh, veikt sarunas, lai atgrieztos pie pirmā un galvenā brīvības principa un lai atdotu mums to demokrātiju, kas mums tika atņemta. Paldies! Merci, Paldies, kolēģi! Nu, un tagad komisijas priekšsēdētājs Barozo atbildēs pēc būtības, bet es domāju, ka sanāksmē, E, kurā mēs piedalāmies visi, ir tautas vēlēti, kas izmanto e, leģi, e, leģitimitāti, un tas, ko jūs sacījāt, varbūt par um, sērošanu, var tikt attiecināts uz mums visiem, un um, mums tas ir jāpatur prātā. Es dodu vārdu Alevras Satenasju no Grieķijas parlamenta. Thank you, Chair. I would like to... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju paust arī savas pārdomas. Es gribēju teikt, ka nevajadzētu varbūt apšaubīt galvenos mērķus, kas ir minēti jaunajā paktā. Uh, Es saprotu, ka Eiropas Savienībai tas ir izšķirīgi svarīgi, tas ir izšķirīgi katrai dalību valstī atsevišķi, lai varētu cīnīties pret deficītu un parādiem. Bet šeit mēs runājam par tādu jaunu projektu, kas nav pārāk populārs, un tas tāds nevarēja tapt, jo šajos laikos mums ir jācīnās pret parādiem, tie ir jāizskauž Mums ir jāatrod risinājumi, lai apstādinātu recesiju. Daudzās uh, Dienvidu Eiropas valstīs mēs piedzīvojam visaptverošu recesiju, kas izposta cilvēku dzīvi, un mums nav nekādu risinājumu, kā uz to reaģēt. Un tas ir galvenais jautājums, kur ir jāatbild, un tas īstenībā mums ļauj atšā, apšaubīt Eiropas komisijas stratēģiju. Tātad šis projekts nav pārāk populārs un iemīļots. Uh, Jā, tas ir labs, tehniski labs projekts, bet tas nav politisks projekts. Tas nevar būt politisks projekts, jo vāciešiem vienmēr ir jāmaksā vairāk. Un, protams, ka e, citas valstis negrib darīt vairāk, lai saņemtu vairāk finanšu palīdzības. Es saprotu, ka ir jāievēro budžeta disciplīna, bet nav īstenībā nekāda attaisnojuma samazināt sociālo aizsardzību un sociālo sistēmu. Eiropas Savienībā tā ir milzīga problēma. Mums ir nepieciešama kaut kādi kopīgi principi, ir jāatrod kopsaucējs, lai saglabātu sociālās aizsardzības līmeni homogēnu. Bet m, mm, savādāk mēs nevarēsim piedāvāt labus risinājumus cilvēkiem. Paldies. Paldies. Dod vārdu Kleināra kungam, kurš pārstāv Polijas senātu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Priekšsēdētā, dāmas un kungi, pagājuši gadu. Polijā uh, ekonomiskā izaugsme tika mē, mērīta 4%. Ir prognozēts, ka arī šis gads būs visai veiksmīgs. Šī iemesla dēļ mēs veicam uh, tādas visai nepopulāras reformas, piemēram, konsolidējot valsts finansējumu un īstenojot pensiju reformu. Mēs uzskatām, ka no reformām nevar attiekties pat uh, laikos, ja ir ekonomiskā izaugsme. Mēs gribam izvairīties no krīzes arī turpmāk, nevis tikai šogad. Uh, Un Eiropas pusgads ir instruments, kas palīdz pārvaldīt Eirozonu un ekonomisko savienību. Uzskatām, ka Eiropas pusgads būs noderīgs, lai varētu koordinēt budžetu. Dalība valstis ir apzinājušās, kādi uzdevumi tām ir jāveic. Pateicoties eh, šādām starpparlamentu sanāksmēm, mums ir iespēja mainīties ar viedokļiem, mainīties gūtajā pieredzē. Visi tie lēmumi, ko pieņem Polijā un citviet, ir ļoti atklāti. Eiropas uh, pusgads uh, dalību valstu parlamentiem ļauj iesaistīties sadarbībā vienkāršāk. Tad, kad dalību valstis darbojas Eiropas Savienības līmenī, mums ir jāpadomā par labāku koordināciju, un dalību valstu parlamenti ir tie, kas lemj par dalību valstu budžetiem. Eiropas Savienībā ir jāatrod līdzsvars starp makroekonomikas politiku un fiskālo politiku. Mums ir jāveicina izaugsme, jārada jaunas darba vietas, kolēģi jau to minēja. Līdztekus ir jāgarantē stabilitāte, ir jāizlāpa dalību valstu budžetu caurumi. Ja mēs runājam par dalībvalstu budžetiem, tad ideālā gadījumā izdevumiem un ieņēmumiem būtu jābūt vienlīdzīgiem. Tādēļ dalību valstīm tas ir jāņem vērā, tad, kad tiek pieņemts konkrēti politiski lēmumi. Polijā mēs uzskatām, ka valstu finansējuma konsultācija ir nepieciešama, lai varētu īstenot reformas. Mums ir jādarbojas uh, ātrāk un jāparūpējas par finanšu konsolidācijas pieskaņošanu katras dalībvalsts vajadzībām, tādā veidā nekavējot izaugsmi. Tādēļ, vērtējot katras atsevišķās dalību valsts veikt spēju, ir jāsaprot tās individuālas īpatnības. Mēs augstu vērtējam Eiropas komisijas priekšlikums. Proti, ka nav uh, tādas un universāls recepts, kas būtu noderīgi pilnīgi visiem. Katra programma ir jāpiemēro dalību valstī valdošajiem apstākļiem. Mēs uzskatām, ka dalību valstu likumdošanai vajadzētu tikt papildinātai ar tādiem mehānismiem, kas ļaus pēc iespējas efektīvāk īstenot stabilitātes un izaugsmas paktā noteikto. ir jāpievērš uzmanību preventīviem pasākumiem, ja mēs runājam par stabilitātes un izaugsmas paktu. Uh, jo tādā veidā mēs varam izvairīties no krīzes atkārtošanās nākotnē un veicināt izaugsmi saskaņā ar 2020. gada stratēģiju. Polija nav eirozonā, bet eh, tie satricinājumi, kas skāra eirozonu, eh, negāja garām arī mūsu valstī. Tādēļ ir jāievieš daudz stingrāki noteikumi Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Paldies! Paldies, kolēģi, un pēdējais runātājs šajā eh, uzstāšanās kārta. Vangnokakungs no Eiropas parlamenta ekonomikas komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums ir paredzēts komisijas priekšsēdētājiem. Valstīs, kur budžeta konsolidācijas pasākumi ir izdevušies Šīm valstīm bija iespēja mm. eh, koriģēt savu izaugsmes eh, līmeni. Savukārt, Eirozonas valstīs eh, šī līmeņa, maiņas līmeņa regulēšana un korekcija nav iespējama, jo mums ir viena valūta. Un mēs varam nonākt pie spēles ar negut negatīvu rezultātu, jo ja visas valstis eh, samazina uh, atalgojumu, tad pieprasījums uh, Eiropas līmenī mazināsies. Un investīcija līmenis arī var kristies. Taču mēs zinām, ka konkurētspējas problēmas šodien it īpaši ir vērojama investīciju jomā un šajos apstākļos budžeta politikas var būt arī šķirīgu lomu, ja Eh, korekcijas eh, maiņas eh, kursā un algu līmeņu noteikšanā piedzīvo neveiksmi. Savukārt šodien apspriežamie jautājumi var krietni vien ietekmēt budžeta politiku. Eiropas līmenī Van Rompēkungs tikko mums atgādināja, ka Mums bija patiesi investīcija budžets, bet tas ir ierobežots uz mazāk nekā 1% no Eiropas Savienības IKP, un ja mēs skatām investīciju budžetu galvenajās Eirozonas dzinējspēku valstīs, tad tas ir starp 3 un 5% eh, no IKP. Es šeit nerunāju par funkč, eh, funkcionēšanas, bet tikai par investīciju budžetu. Un jautājums ir sekojošs, un es gribētu uh, E, to pārskatīt pēc kāda laika, tad, kad Eiropa atrasīsies recesijā, jo tiek paredzēts, ka tīri konjunktūras ziņā Eirozona pavadīs ļoti sarežģītu gadu, un vai šajos apstākļos nav vairāk nekā jebkad nepieciešams um, izslēgt no e, publiskā deficīta aprēķināšanas e, šīs inve šos investīciju apjomus, lai varētu sasniegt uh, izaugsmes eh, atsākšanas iespējas Eiropā. Paldies! Paldies! Komisijas priekšstādātāji jums eh, ir eh, tagad iespēja atbildēt. Paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem. Es redzu, ka man ir ne tikai Eiropas parlaments, bet arī tā privilēģija uzrunāt nacionālos parlamentus. Es esmu ļoti gandarīts pār šādu iespēju, jo pirmoreiz es tiku ievēlēts savā nacionālajā parlamentā 29 gadu vecumā, un man ļoti patīk politiskās debates. Priekšs priekšsēdētājs Van Rompējs jau ir atbildējis uz dažiem jautājumiem, tomēr atstāja man dažus komentārus. Gerkens kundze, jūs atsaucāties uz vairākiem ļoti svarīgiem aspektiem. Gribu sacīt, ka tie tiks iestrādāti mūsu rekomendācijās pa valstīm. Šeit nav runa par to, ka katru reizi, kad tiek veikta izaugsmes eh, analīze, tiktu atkārtots viss pasākuma katalogs stratēģijā 2020. Kā jau to sacīja, manuprāt, arī Serkas kungs, mums ir stratēģija izaugsmēji. Tā ir stratēģija 2020, bet mēs nevaram katru reizi, kad ir kāds jauns e, komisijas dokuments, tad atkārtot visu e, katalogu. Jūs e, norādījāt to, cik svarīgi ir izaugsme un attīstība. Jūs runājat par rūpniecību, jūs runājat par efektivitāti resursos, jūs runājāt par cīņu pret nabadzību. Jā, tieši tas ir tas, kas ir iestrādāts strateģijā 2020, un to gribu uh, sacīt, ka atsevišķos gadījumos ļoti grūti, jo tā kā šeit ir uh, politiskas debates, tad daudzas valdības sacīja, nekad mēs nepieņemsim to, ka varētu būt uh, uh, mērķi cīņai pret nabadzību Eiropas līmenī. Jo subsidiaritātes principa dēļ ne jau Eiropā ir jārunā par cīņu pret nabadzību. Uh, Tā ir nacionālā politika. Man vajadzēja cīnīties Eiropadomē, lai panāktu konsensu beigās, ka starp mūsu mērķiem stratēģija 2020 būtu arī cīņa pret nabadzību, papildus izpētē un inovācijām. Lūk, lai parādītu skaidri, ka stratēģija 2020 konkrēti šīs uh, emblemātiskās stratēģijas ir uh, integrējoša sadaļa Eiropas politikā. Tagad runājot par gadu izaugsmas pārskatu, iespējams, ka eh, ne visos aspektos mēs esam uz to koncentrējušies, bet tagad notiek dialogs ar dalību valstīm, un pēc tam mēs varēsim formulēt ieteikumus nacionālā līmenī. Un esmu pārliecināts, ka šīs bažas, kuras jūs paudāt, tiks, manuprāt, pilnībā iekļautas bez tam svarīgais rūpniecības jautājums tiks ņemts vērā. Tad, kad mēs runājam par to, kas ir saistāms ar ražošanu izmaksu, tad, kad mēs runājam arī par to procentu daļu katrai dalībvalstī e, Eiropas Savienības eksportā un arī par to, kā tiek veidoti kredīti privātiem sektoram. Mēs pievērsīsim ļoti lielu uzmanību šai, šai problēmai, jo dažkārt ir jācītās pret kredīti sīksašanu. Tālāk Marīnīkungs. Eh, runājot par neatkarības jautājumu, runāšu skaidri, jo tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Mēs plaši esam apsprieduši Eiropa padomē un arī ar Eirozonas dalībvalstīm par to, kam uzticēt šo analīzes uzdevumu attiecībā uz uzraudzību un ieviešanu. Un, manuprāt, secinājums taisnīgs dalību valstu lēmums bija uzticēt to komisijai, jo eh, komisija ir neatkarīga no dalību valstīm. Un ja tagad mēs katru reizi, kad mums ir kāda jauna problēma, veidosim jaunu institūciju vai struktūru, tad eh, varu e, apgalvot, ka vairāki, kā jau pareizi atzīmēja, mūsu sistēma sarežģīta, tad mūsu sistēma kļūst pilnīgi nesaprotama. Komisija ir tā Eiropas institūcija, E, kam piekrīt šis uzdevums saskaņā ar līgumiem. Un es tagad uh, lūdzu visus nacionālos parlamentus respektēt tās institūcijas, kuras dalībvalsts īstenot savas pilnvaras ir pašas iecēlušas kā Eiropas Savienības institūcijas. Tāpēc mums ir Eiropas komisija. To izveido dalību valstis. Tāpēc mums ir Eiropas parlaments, kas ir tiešā veidā ievēlēts, kas ir ar demokrātisku leģitimitāti un par to es runāšu pēc brītiņa. Tāpēc mums ir Eiropas centrālā banka, kas ir neatkarīga, tāpēc mums ir Eiropas e, Savienības tiesa, kas ir neatkarīga. Un dažkārt man ir tāds iespējas, ka dažiem nepatīk, protams, šeit nav runa par jums, e, ka ir šādas neatkarīgas institūcijas, un varbūt viņi vēlas izveidot vēl citas institūcijas, kas būtu paralēlas esošajām, kas pirmkārt tikai deleģitimētu Eiropas veidošanas procesu, otrkārt e, ieviestu vēl vairāk neskaidrību un sarežģītību sistēmā, kas jau tagad ir ļoti grūti izprotama strādāsim ar mūsu institūcijām, respektējot nacionālās institūcijas, kas ir ar savu sākotnēju demokrātisku pilnvaru, kā jau tas tika sacīts iepriekš, bet arī Eiropas institūcijām, kuras visas ir tikušas izveidotas ar līgumiem vienbalsīgi apstiprinātas no dalību valstu puses saskaņā ar demokrātijas principiem pārstāvības demokrātijā. Tālāk par uh, pāriešu uz angļu valodu. Finland made... Somijas pārstāvis eh, izteicās ļoti provokatīvi atbildot uz Lamasūra kunga teikto. Es nedomāju, ka mēs tagad par to runāsim. Dalība valstis, kā jūs zinat, piekrita. Jā, 27 dalība valstis tam nepiekrita, bet uh, vairums piekrita uh, līgumam, tā sauktajam uh, fiskālajam līgumam, kur bija noteiktas skaidras normas eirozonai. Un ne, tās nebija tikai 17 eirozonas dalību valstis, bet gandrīz visas dalību valstis, izņemot vienu vai divas, kas uh, nebija ar to viens prātis. Un līdztekus esošajiem līgumiem mēs sapratām, uh, ka šāds papildus līgums ir nepieciešams. Protams, ja mēs runājam par kādu zinātnieku grupu, kas runā par šīm iespējām, eh, tad tas ir kas cits, un eh, mums tomēr ir jārunā pragmatiski valoda, un, ja pareizi sapratu, jūs esat pragmatiski noskaņots politiķis, jo um, Līgumu pārskatīt bija ļoti sarežģīti, mēs to nevarējām. Tādēļ dalība valstis izdomāja nevis pārskatīt un grozīt esošo līgumu, jo tas bija pārāk sarežģīti, bet eh, pieņēma jaunu līgumu. Nu, tad ņemsim vērā šīs jaunās normas un parūpēsimies, lai tās atbilstīgi tiktu īstenotas. Viss, ko teica Svensons kundze no Zviedrijas, ir prātīgi teikts. Un mums patiešām ir jāpilnveido eh, vienotais tirgus, jo tā eh, joprojām pastāvošie trūkumi noteikti kavē izaugsmi. Un, protams, ir jāparūpējas par valsts finansējumu ilgtspēju. Jā, mēs šeit runājam arī par uzticības problēmām. Neatgūstot uzticību Eirozonā un ES kopumā, uh, mēs nevarēsim gūt panākumus. Tieši tādēļ ir jāparūpējas, lai visas dalībvalstis cīnītos pret pārmērīgiem deficītiem un um, ilgstošiem parādiem. Protams, problēmas skar arī tās valsts, kas nav eirozonā. Tas ir no svāra, un tas ir ļoti sarežģīts uzdevums gan uh, politiski, gan sociāli raugoties. Uh, Tādēļ ir jāorganizē politiskas diskusijas gan Eiropā, gan dalību valstīs. Iekšējais tirgus komisija par to ir ļoti aktīvi cīnījusies, un esmu priecīgs, ka pēdējā samitā valstu un valdību vadītāji teica, ka ir nepieciešams darboties ātrākā tempā, lai e, šo e, vienoto tirgu patiešām pārvērstu realitātē. Un ja nebūtu komisijas, tad īstenībā vairs nebūtu iekšējā tirgus. Tagad, eh, darbojoties astoņus gadus Eiropas komisijā, es varu tā droši teikt. Jo dalību valstu valdības parasti grib uzspiest normas citiem, bet eh, izvairās tās ievērot pašas. Nu, tā ir tāda ļoti izplatīta tendence, un pastāv risks, ka politikas tiks renacionalizētas, ja nebūs kopīgu institūciju un instrumentu, ko izmantot visā Eiropā. Mēs esam pieredzējuši tik daudz protekcionisma iedīgļu pēdējo gadu laikā, un tika veikts arī milzīgs spiediens. Tieši tādēļ centrālajā daļā ir jābūt spēcīgām institūcijām, uh, kas var parūpēties par iekšējo tirgu un par tā saglabāšanu, lai tas netiktu apdraudēts. Mēs bijām arī gatavi uzsākt pārkāpumu procedūras uh, pret lielākajām dalībvalstīm, mazākajām, kas uh, patiešām nebija izpildījuši savus mājas darbus. Tātad pret Grieķiju un pret Vāciju šī pārkāpuma procedūra tika uzsākta vienā un tai pašā dienā. Gribēju pavaicāt, vai ir vēl kāda cita institūcija vai dienests, kas tik objektīvi un neitrāli var izmantot šāda veida instrumentus. Atbildot uz Cerkas kunga jautājumiem par nodarbinātību. Domāju, jums taisnība galvenos vilcienos. Īstenībā parasti daudz vairāk uzmanības pievērš finansiālajiem aspektiem, nevis nodarbinātībai. Nu, labs piemērs. 2009. gadā valstu un valdību vadītājiem piedāvāja organizēt samitu, kas būtu veltīts tieši nodarbinātībai. Viņi tam nepiekrīt, viņi teica, ka tas nav pārāk steidzami. Tas bija Čehijas prezidentūras laikā un Prāgā ar Čehijas premjeru mēs uzaicinājām arī Zviedrijas premjeru un Korvačo kungu no Spānijas. Bet uh, Īstenībā viņi teica, ka nav iespējams organizēt šādu samitu par nodarbinātību, jo viņiem tas tobrīd nešķiet pats uh, urdošākais jautājums. Un pēdējā samitā es piedāvēju konkrēts iniciatīvas, lai uzlabotu mm, jauniešu nodarbinātību, kā varētu izmantot sociālo fondu līdzekļus, lai varētu cīnīties tieši pret jauniešu bezdarbu un gribēju panākt pātrināto procedūru, lai to īstenot. Un tieši šajā pēdējā samitā bija bija, beidzot bija debatas par nodarbinātību. Jo mēs uzskatām, ka šim jautājumam ir jāpievēršas pietiekam uzmanīgi, ir jāveic uzmanīgi makroekonomisko analīzi un jānāk klajā ar uh, darboties spējīgiem ieteikumiem. Runājot par 2020. gada stratēģiju. Es par to jau izteicos, bet varu atkārtoties. Mēs tātad Es un Van Rompēkungs saņēmām vēstuli no 12 valstu vadītājiem. Viņi piedāvā, kā uzlabot nodarbinātību. Domā, šajā vēstulē ir ļoti daudz būti, būtisku un vērtīgu ieteikumu. Bet man bija uh, tāda sajūta, ka pirms tam viņi nebija pārāk daudz runājuši par 2020. gada stratēģiju. Tā tad varētu pateikt, ka tas, kas, eh, par ko tiek runāts dalību valstīs, un tālāk Eiropas sistēma, Brīsele, Strasbūra komisija, tātad tas ļoti atšķiras no tā toņa, kā norisinās debats dalību valstīs. Tādēļ mums ir jāstrādā kopīgiem spēkiem, no tā nevaram atteikties. Mēs nevaram gūt rezultātus, uh, nevaram panākt to, ka stratēģija tiks īstenot par 100%. Īstenībā visas dalībvalsti vienbalsīgi par to nobalsoja, ja mēs nebūsim saliedēti. Mums jārunā arī par saziņu, un mēs esam redzējuši, ka dalību valstis uh, īstenībā pārāk neatbalsta šo stratēģiju, bet mums patiešām ir jāsaprot, ka dalību valstīm tā ir jāuztver arī kā savu stratēģiju, lai varētu parūpēties par panākumiem. Tas noteikti ir jāņem vērā. Daži kolēģi izteicās par Uh, brīdinājuma uh, mehānismu, un tas ir balstīts uz tām tabulām, par kurām apspriedāmies dalību valstīs un arī ar padomi. Īstenībā tas ir instruments, lai veiktu analīzi. Mēs te nesakām, ka tas ir. Uh, pats galvenais priekšnosacījums, lai veiktu ekonomisku analīzi, bet kaut kādu instrumentu mums taču vajadzēja izgatavot. Tālāk, runājot par Vāciju, es jums varu pateikt, ka īstenībā šajā brīdinājuma mehānisma ziņojumā mēs teicām, ka 2012. gadā mēs veiksim analīzi attiecībā uz tām valstīm, kurām ir tekošā konta pārpalikums. Vācijai tas noteikti būtu ļoti interesanti, bet Vācijas gadījums īstenībā ir ļoti veiksmīgs. Un izteikt, izrādīsim tam pietiekam cieņu. Kādēļ Vācija ir gūst tik daudz panākumu? Kāda tam ir iemesli? Viņi jau pirms uh, kādu laiciņu īstenoja vairākas reformas, kas palīdzēja Vācijai nostāties izdevīgākās pozīcijās tieši konkurences jomā. Mums ir jāparūpēs, lai visa Eiropa būtu konkurētspējīga, lai Eiropa būtu konkurētspējīga teritorija salīdzinājumā ar citiem pasaules kontinentiem. Tik uzdot jautājumu par Grieķiju un par uh, reformām, kas ir populārs un kas nav populārs. Es jums varu piekrist, nu, daudzām dalību valstīm tagad ir jācīnās, lai ieviest nepopulārs reformas. Un īstenībā mēs uh, pret šo problēmu varam cīnīties, uh, uzņemoties pārliecinošāku līderu lomu. Dalībvalsts līderiem ir jārunā taisnība. un cilvēkiem jāpiedāvā alternatīvas. Jūs esat politiskie līderi. Un īsnībā politiskā krīze eh, iestājas, ja nav alternatīva. Nu, kas tad ir labākās alternatīvas šīm reformām? Uh, Vai jūs uzskatāt, ka Eiropā, kur tagad ir milzīgi parādi, vairumā dalību valstu galvenais risinājums būs uh, ieviest kaut kādu fiskālu stimulu, ir valstis, kas cīnās ar milzīgām problēmām un tās ļoti rūpīgi tiek kontrolētas. Investori un tirgi uz šīm valstīm raugās ārkārtīgi uh, cieši. Uh, Tādēļ mums ir jāparūpējas par fiskālo konsolidāciju un ir arī jāparūpējas par Eiropas līmeņa instrumentiem, kas palīdzētu veicināt izaugsmi. Un daži no jums jau minēja, cik būtiski ir saskaņot ES budžetus ar Eiropas budžetiem. Eh, Salvador Garīga, jā, es jums pilnībā piekrītu, tas ir svarīgi. Eiropas līmenī nav pietiekam daudz instrumentu. Uh, lai varētu pa, dalību valstīm palīdzēt uh, darīt vairāk. Un daudzām dalību valstīm nav iespēju uh, šos reformu pasākumus saskaņot ar jaunām investīcijām. Es tagad atbalstu Van Goga kunga teikto, jā, investīcijas ir nepieciešams, bet no kurienes tad nāk šīs investīcijas? Uh, Ja dalība valstīs ir augsti parādi, tad, protams, investori tur negrib ieguldīt finansējumu. Mums ir jāatrod finansējuma un investīcija avoti. Es jau par to esmu gatavs runāt Eiropadomē, runājot par projektu obligācijām. Nu, tas ir viens no instrumentiem. Mums ir jāpadomā par papildus finansējumu piesaisti. Eh, nu, varam arī iegūt eh, finansējumu no privātā sektora un noteikti ilgākā termiņā tas atmaksāsies. Tieši tādēļ esam gatavi eh, šos instrumentus noslīpēt arī turpmāk. Gribēju pateikties polijas kolēģim, jūs eh, bildāt ļoti viedus vārdus un īstenībā, jā, nu, polijas eh, gadījums ir uzteikšanas vērts. Protams, es tagad nevaru izteikties par katru valsti atsevišķi, bet mēs esam apņemšies izstrādāt ieteikumus valstīm, kas būs eh, saskaņoti ar uh, atsevišķām vajadzībām ar individuālām vajadzībām. Es ļoti rūpīgi uzklausīju jūsu eh, runas un, protams, ir jāparūpējas par to, lai reformu. Lai reformas neatstātu pārāk smagas sekas uz sociālajām sistēmām. Uh, Keša kungs no apvienotās karalistes uzdeva ļoti būtisku jautājumu. Viņš pieskārās demokrātiskajai leģitimitātei. Būšu atklāts. Eiropas parlaments ir demokrātiska institūcija. Nu, tas ir atspēriena punkts. Un es esmu viens no tiem, kas uzskata, ka Eiropas parlaments ir demokrātiska institūcija. Es to neapšaubu. Eiropas parlamenta deputātus tiešā veidā ievēl mūsu pilsoņi. Eiropas komisija atskaitās parlamentam. Mani arī ievēlēja amatā Eiropas parlaments. Un pirms tam es biju savas valsts premjers un ilgus gadus arī biju e, Portugāles parlamenta deputāts. Un es gribēju teikt, ka šī sistēma nemaz nav tik uh, īpaša. Nu, varbūt ir grūtāk būt par Eiropas uh, komisijas priekšsēdētāju nekā par dalību valstu premjeru, bet mums ir jāparūpējas par uh, vienprātības rašanu e padomē, un tāpat mums ir nepieciešams Eiropas parlamenta atbalsts. Uh, Un ja jūs tagad sāktu apšaubīt Eiropas parlamenta demokrātiju, nu, nezinu, vai tas ir pārāk prātīgi, es uzskatu, ka parlaments īstenībā ir tāds kā demokrātijas sargātājs, nu, katrs dalībvalsts parlaments tāds ir. Un tieši pateicoties um, Britu politikai, mēs iepazinām pārstāvošo demokrātiju. Un Šī pārstāvniecības demokrātija e, ir e, redzama arī padomē, kur ir pārstāvētas visas dalība valstis, bet savukārt pilsoņi ir ievēlējuši Eiropas parlamenta deputātus un komisijai ir jāsniedz atbildes Eiropas parlamentam. Un vienreiz bija pat. The following. Of... Kad uh, Eiropas komisijai vajadzēja pieredzēt ba uzticības balsojumu. Tātad jums šeit nevajadzētu apšaubīt demokrātisko leģitimitāti. Jāsaka, ka demokrātija eh, joprojām mainās, tas ir process, kas turpinās, un ja globalizācijas laikmetā mēs nevaram izveidot pietiekam labu koordināciju starp Eiropu un dalību valstīm, tad jau suverenitāte netiks piešķirta valstīm, bet gan tirgiem, un finanšu tirgi varēs kontrolēt visu un varēs uzspiest visiem savus noteikumus, liks visiem dansot pēc savus stabulus. Šajos laikos pat lielākās dalība valstis var uh, sadarboties eh, ar ASV, ar Ķīnu, bet eh, tās nevar sadarboties bez kopīgā atbalsta. Tā tad francūži, portugāļi vai vācieši vieni paši nav tik spēcīgi kā visa Eiropas Savienība kopumā. Mums nacionāla demokrātija ir jāpapildina ar spēcīgu visa Eiropas demokrātiju. Tādēļ mēs gribam būt pragmatiski, gribam būt saliedēti. Kā jau teicu savā ievadrunā, Jūs pieņemat eh, savus budžetus, bet tad, kad mēs apmaināmies ar informāciju, tad īstenībā mēs jums piešķiram konkrētu varu. Mums ir jāpieņem tādi risinājumi, kas ir gan politiski, gan demokrātiski attaisnojami. Mums ir, protams, eh, jāatceras to, kādas bažas eh, ir piederīgas mūsu dzīvei, par ko ir norūpējušies mūsu pilsoņi, un ir jāmēģina tās izgaisināt. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Paldies! Merci, merci. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, um, dārgie kolēģi. Un es vēlētu sniegt papildu atbildi pirmajam jautājumam, ko uzdeva Marīnija kungs, kurš šķiet šobrīd no zālē, bet, e, manuprāt, šī atbilde būtu svarīga visiem. E, Marīnī kungs, es atbildu uz jūsu pirmo jautājumu, papildinot ļoti pilnīgās komisijas priekšsēdētājas sniegtās atbildes. Kāpēc šī sanāksme? E, Kāda jums ir doma, kāds redzējums vai uh, Eh, šeit varētu pieregistrēt jau pieņemtos lēmumus, vai tas ir, lai mūs varētu informēt, vai tas ir tīri tehniski. Ideja ir vienkārša. Tā ir caurskatāma ideja, ir apmainīties ar informāciju, kāda ir mūsu rīcībā par Eiropas ekonomikas stāvokli, mūsu nacionālo ekonomikas stāvokli, situāciju ar mūsu politiskajiem projektiem. Un kā jau atbildēja gan eh, Vadropēkungs, gan priekšsēdētājs um, Barozu, kā jūs, Marīnīkungs, piedāvājat mēģināt uh, strādāt balstoties uz kopīgām atsaucēm? Mūsu ekonomikas ir tik eh, cieši savstarpēji saistītas, ka mēs nevaram atļauties, sagatavojot nacionālos budžetus, runāt par eiro vērtību, par izaugsmi, par naftas barilu cenu, par centrālās bankas likmēm pilnīgi atšķirīgi. Mums ir nepieciešami kopīgi atsaucas punkti. Mums ir nepieciešams, kā jau to daudz daļrunīgāk nekā es sacīju, Barozu kungs starp institūcijām, kam ir redzējums uz Eiropu kopumā un nacionālajie pārstāvji, kuriem ir pilnīga leģitimitāte attiecībā uz nacionālajiem budžetiem un nacionālajiem ekonomikas un politikām. Un it īpaši mums ir nepieciešams tas, lai notiktu debatas starp mums visiem un, ja ar jūs atļauju, godējumie Nacionālo parlamentu deputāti starp jums. Mēs Šo sanāksmi uzsākām ar viedokļu apmaiņu starp Eiropas Savienību un nacionālajiem parlamentiem. Mēs to turpināsim tagad pēcpusdienā un šovakar, e, vakariņās un rīt no rīta ar viedokļu apmaiņu jūsu pašu vidū. Kāpēc? Esmu personīgi pārliecināts, ka, ja šāda veida tikšanās jau ir pastāvējušas pirms gadiem, tad E, Grieķu krīzes risināšana būtu visatšķirīga, jo būtu varējis notikt e, publisks, atvērts, vaļsirdīgs dialogs starp e, Grieķijas parlamenta vēlētajiem pārstāvjiem un citu dalību valstu pārstāvjiem. Esmu pārliecināts, ka ja šāda veida darba sanāksmes būtu bijušas organizētas pirms dažiem mēnešiem, tad varbūt budžeta līguma saturs būtu bijis atšķirīgs, jo visu Nacionālo politisko partiju pārstāvji caur uh, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem būtu varējuši sniegt savus iespējas iepriekš un būtu varējuši uzlabot līguma saturu, lai atvieglotu tā ratificēšanu attiecīgajā brīdī visās parakstītājās valstīs. Un pēdējais piemērs. Tikko vairāk no jums runāja par mūsu lielo partneru Vāciju. Diemžēl neviens eh, nav šeit, lai pārstāvētu Vāciju un aizstāvētu viedokli, jo mūsu vācu draugi strādā eh, pirmdien, balso pirmdien un šobrīd balso par atbalstu Grieķijai. Un pilnīgi dabiski eh, mēs nevarējām viņiem to liekt. Bet ir ļoti noderīgi tas, ka mūsu Vācijas draugi un tāpat arī citi apzinās, ka ja mēs vēlamies koordinēt savas ekonomikās politikas ārpus eh, un tālāk nekā pašreizējā krīze, lai varētu maksimizēt izaugsmu un konkurētspēju, tad visiem ir jāpieliek pūliņi ne tikai tīri no budžeta viedokļa, bet ikvienam savā jomā, taiskaitā enerģijas politikas jomā kur vienpusīgi lēmumi atsevišķās dalībvalstīs var ļoti apgrūtināt uzdevumu citās dalībvalstīs un visā Eiropas Savienības kop, eh, kopumā. Un, manuprāt, tā ir vislielākā pievienotā vērtība no šāda veida sanāksmēm. Dargie kolēģi! Bija vēl 20 citi runātāji pieteikušies, kuriem mēs nevarējām dot vārdu, bet tagad mēs sadalīsimies divās darba grupās šeit budžeta stingrības piekritēji un pretējā zālē ekonomiskās izaugsmes un cīņas pret bezdarbu piekritēji. Jā, es jokoju, protams, e, jūs e, to saprotat, jums ir programma rakstveidā pieejama un piedalīsies komisārs Levandovskis un komisārs Hānas debatēs, bet debatas galvenokārt notiks mūsu vidū. Balsa kundze vadīs sēdi šeit, viņa ir ekonomikas monetāro lietu, nē, Balsa kundze un Beresas kundze vadīs sēdi pretējā zālē un izsniegšu viņām eh, pieteikušos runātāju sarakstu, kuri nevarēja saņemt gandarījumu pirmajā sēdes daļā, varēs to darīt otrajā. Paldies, un tagad mēs sēdu uz brīdi pārtraucam.